jautājumu un paldies jums un paldies deputātiem, kas uzdeva komisē jautājumus. Paldies. Paldies, kolēģi, paldies, komisāra kungs. Debats tiek slēgtas un turpināsim rīt 8.30. Paldies.